Tagad balsosim par komisijas darba programmu 2016. gadam. Tā ir kopīga ETP, SDLD un zaļo rezolūcija. Tātad beidzām balsot par pirmo paragrāfu 40. grozījumu. Noraidīts. Tagad balsojam par sākotnēju tekstu divās daļās. Personāls balsojums par pirmo daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums arī personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais otrā punkta teksts divās daļās. Pirmā daļa. Kas par pirmo daļu? Kas pret? Atturas pieņemta. Otrā daļa personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums - paceļot roku, kas par, pret, atturas, pieņemts. Es atvainojos noraidīts. Noraidīts. 15. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums kas par? Pret. Atturas. Noraidīts sākotnējais ceturtā punkta teksts divā eh, daļās par pirmo daļu personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa arī personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemta. Trešais grozījums par pret atturas noraidīts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. 23. grozījums par pret atturas noraidīts. Sastais punkts, sākotnējais teksts, pirmā daļa par, ot, pret, atturas pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas arī pieņemta. 24. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Septītais punkts, trīs daļās, pirmā daļa personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemta. Astotais punkts. Trīs daļās. Pirmā daļa, kas par? pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Trešā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 25. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 41. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 11. Eh, punkts sākotnējā tekstā personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 12. punkts oriģināla teksts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas. Pieņemta otrā daļa par pret atturas. Pieņemta. 13. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. 11. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 42. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 26. grozījums. Kas par? pret, atturas, noraidīts. 16. punkts, četrās daļās, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemta, otrā daļa, personāla balsojums, sākam balsot, beidzam balsot, pieņemta, trešā daļa, personāla balsojums, sākam balsot, pieņemta, Beidzam balsot. Pieņemta. Ceturtā daļa arī personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Desmitais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 18. punkts divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa, kas par pret atturas pieņemta. 43. grozījums, kas par pret atturas pieņemta Noraidīt 19. punkts piecās daļās. Pirmā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemta. Trešā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemta. Ceturtā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemta pieņemta. Piektā daļa pir, par, pret, atturas, pieņemta. 44. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 16. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Līdz ar to atkrīt 27. grozījums. Un mums arī nav jābalso par šo punktu atsevišķi. Tagad 21. punkts divās daļās. Pirmā daļa - personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 23. punkts par pret atturas. Pieņemts 24. punkts personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. punkts četrās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta otrā daļa par pret atturas. Pieņemta. Trešā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Ceturtā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemta. 28. punkts divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemta. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemta. 28. grozījums par. Pret atturas pie, noraidīts. 29. punkts par pret atturas pieņemts. 30. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot.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 Beidzam balsot. Pieņemts, līdz ar to atkrīt balsojums par orģinālu tekstu. Tagad 29. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Sākotnējais teksts trīs daļās, pirmā daļa par pret atturas noraidīts Pieņemta otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas. Pieņemts. 30. grozījums par Gribat pārbaudīt rezultātu par 35. punkta trešo daļu? Labi, balsojam elektroniski. 35. punkts, trešā daļa. Beidzam balsot. Pieņemts, pieņemta. 30. grozījums, kas par pret atturas noraidīt. Nu, bija ļoti skaidrs rezultāts. Sākotnējais teksts trīs daļās. Pirmā, pirmā daļa par pret atturus pieņemta, otrā daļa par pret atturus pieņemta, trešā daļa par pret atturus pieņemta. 37. punkts četrās daļās. Pirmā daļa par pret atturus pieņemta, otrā daļa par pret atturus atturas pieņemta, trešā daļa par pret atturas pieņemta, ceturtā daļa par pret atturas arī pieņemta, 38. punkts divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. 39. punkts, orģināla teksts, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. punkts, divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas. Pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas. Pieņemta. 41. punkts, divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas, arī pieņemta, 42. punkts, divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas, arī pieņemta pieņemta. 43. punkts, pirmā daļa par pret atturas. Pieņemta otrā daļa par pret atturas. Pieņemta 44. punkts, divās daļās pirmā daļa par pret atturas. Pieņemta otrā daļa par pret atturas. Pieņemta 44. Ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts. 31. grozījums par pret atturas noraidīts. 47. punkts, pirmā daļa personāla balsojuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta otrā daļa par pret atturas arī pieņemta. 48. punkts, pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas jāpārbauda. Uh, Tātad 48. punkta otrā daļa balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemta trešā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta ceturtā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemta. 55. punkts, pirmā daļa par pret atturas. Pieņemta, otrā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 38. grozījums par pret atturas atturas noraidīts. 56. grozījums divās daļās, eh, punkts divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemt, otrā daļa par pret atturas pieņemta. 57. punkts par pret atturas pieņemts. 58. punkts, pirmā daļa par pret pret, atturas, pieņemt, otrā daļa par, pret, atturas, jāpārbauda rezultāts, balsojam par 58. punkta otro daļu. Beidzam balsot. Arī pieņemta. 59. punkts, pirmā daļa par pret atturas pieņemt. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. 60. punkts, pirmā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ta otrā daļa par, pret, atturas pieņemta, trešā daļa par, pret atturas pieņemta, ceturtā daļa par pret atturas pieņemta, piektā daļa personāla balsojuma sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 61. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa personāla balsojuma sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 37. grozījums par pret atturas noraidīts. Nu, varam pārbaudīt, balsojam elektroniski par 37. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņēmts. Jā, es atvainojos. Tiešām pieņēmts. Tālāk 63. punkts. Četrās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņēmt. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņēmt. Trešā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Ceturtā daļa par pret atturas pieņemta. 65. punkts, pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. 67. grozījums persona, es atvainojos punkts, personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts 70. punkts par pret atturas. Pieņemts 72. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas. Pieņemts otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 17. grozījums, kas par pret atturas daļa deputāti nebalsoja, tādēļ balsojam vēlreiz par 17. kas par. Labi, paldies, pret atturas pieņemts. 18. grozījums par pret atturas pieņemts. 75. punkts divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemt, otrā daļa par, pret, atturas pieņemta, 78. punkts par, pret, atturas pieņemts, 79. punkts personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. grozījums par pret atturas noraidīts. 80. punkts personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 81. punkts divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemt, otrā daļa personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 45. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. 82. punkts uh, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 84. punkts personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemts. 85. punkts. Trīs daļās. Pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta atbalsta, trešā daļa arī personāla balsēm sākam balsot, beidzam balsot, arī pieņemta. 33. Eh, grozījums par pret atturas noraidīts, 19. grozījums par pret atturas pieņemts, 34. par pret pret atturas pieņemts 4. Nu, varam pārbaudīt rezultātu. Balsojam N elektroniski par 34. grozījumu. Beidzam balsot. Ir pieņemts. 46. grozījums par pret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 pieņemta. 95. punkts personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 96. punkts par pret atturas pieņemts. 98. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta, 20. grozījums par pret atturas pieņemts, personāls balsojums par 99. punktu, sākam balsot, beidzam balsot pieņemts. Simtais punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 101. punkts, 3 daļās, pirmā daļa personāla balsojums, sākam balsot, beidzam balsot, pieņemta otrā daļa, arī personāla balsojums, sākam balsot, beidzam balsot, pieņemta trešā daļa, Arī personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 21. grozījums par pret atturas pieņemts. 102. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts Jāpārbauda rezultāts. Balsojam elektroniski. 102. punkta, pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. 22. grozījums ir atsaukts, tādēļ balsēm par 103. punktu trīs daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas pieņemta, trešā daļa par, pret, atturas arī pieņemta. 104. punkts divās daļās, pirmā daļa personāla balsēm, sākam balsot, beidzam balsot pieņemta. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 35. grozījums par pret Kas ir pār 35. grozījumu? Lūdzu, celiet rokas. Kas pret? atturas. Nu, jāpārbauda. Rezultāts nebija skaidrs saskatāms. Balsojam elektroniski par 35. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņēmts ar lielu balsu vairākumu, bet to nevarēju šeit no prezidijas redzēt. Tagad 119. punkts divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas. Pieņemt otrā daļa par, pret atturas pieņemta. 120. punkts personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. grozījums par pret atturas noraidīts. 7 Nu labi, varam pārbaudīt rezultātu, balsojam elektroniski par 38 grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. grozījums pār pret atturas noraidīts. D. Apsvērums sākotnējā tekstā personāla balsojums. Pieņemts. E. Apsvērums trīs daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa arī personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemts. G, G apsvērums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Apsvērums H. Pirmā daļa personāla balsojuma sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta otrā daļa arī personāla balsojuma sākam balsot. Beidzam balsot pieņemta. Un tagad balsojam par rezolūciju kopumā, un tas arī ir personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un rezolūcija kopumā ir pieņemta. Apsveicam tās autors. Līdz ar to tagad īsi.